Jansson Direct lapā. Kolēģi Muskardīnī man informēja, ka no 2012. gada 15. oktobra ir ECR grupas biedre. Tagad par mūsu darba kārtību, par darba plānu, ko